Η κυρία Πρόεδρος. Parlamenta priekšsēdētājs. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο. Sanāksme tiek atsākt un pirmais darba kārtības punkts Šorīt ir Gardīnija kundzes ziņojums. Eiropas rēģiešanas spējas katastrofu gadījumos civilās aizsardzības un humanās palīdzības nozīme. Šā rīta debati sāksim dodot vārdu referentē. Gardīnija kundze jums četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, komisijas pārstāvēji.